uz Angliju, un viņš tā izcieš savu sodu par terorismu uzbrukumiem. Iespējams, ka jums ļoti būtu iepriecināts, ka viņš vispār nekad netiktu notiesāts. Labi, esam beiguši šīs debats par šo jautājumu. Balsošana notiks rītdien, e, piedošana trešdien. The... Tagad izskatīsim nākamo punktu mūsu šodienas darba kārtībā, kas ir ziņojums, kur sagatavojas Siklunas kungs par eiro ieviešanu Igaunijā 2011. gada 1. janvārī. Un vispirms dodu vārdu referentē. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Es priecājos jūs iepazīstināt ar šo ziņojumu, ar kur tiek atbalstīta Igaunija ieviešot eiro 2011. gada 1. janvārī. Priekšsēdētāji, tas ir ļoti svarīgi, ka maza, bet apņēmīga valsts šobrīd klauvē pie Eirozonas durvīm tik sarežģītajā brīdī. Tas daudz ko liecina par valsti un par Eiro un par Eirozonu arī. Iemesls, kāpēc Igaunijai būtu jāpievienojas Eirozonai, ir pavisam skaidrs. Igaunija ir izpildījusi Maastrichts kriterijus, kas ir iestrādāti līgumā, bet, kas ir vēl svarīgāk, šis sasniegums ir panākts milzīgākās sociālās un ekonomiskās krīzes apstākļos, kādu mēs esam piedzīvojuši savas dzīves laikā. Šāds sasniegums liecina par apņēmīgu, uzticīgu rīcību, kur īstenojas Igaunijas valdība un Igaunijas tauta. Par spīti Eirozonas nesenajām grūtībām sabiedriskā doma spēcīgi atbalsta pievienošanos eiro. Kā referents es cieši esmu sazinājies ar komisiju, Eiropas centrālo banku un Igauniju un viesojos arī Igaunijā maija vidū, kad ECB nāca klajā ar konverģences ziņojumu. Igaunijas finanšu ministrijas parlamenta statistikas iestāžu un citu iestāžu sagatavošanās darbi ir paveikti lieliski. Es Vēlos eh, paust savas bažas par to, cik īsā laikā Eiropas parlamentam ir jāizskata šī konvenģences ziņojuma. Es domāju, ka tas nav pienācīgi, un to mēs esam parādi, pat teikuši arī iepriekš, ka tas neparāda pienācīgu cieņu attiecībā uz parlamentu. Es esmu konstatējis arī to, ka ir panākts e, zināms progress šajā procesā, bet es tik tiešām ceru, ka nākamreiz, kad mums būs jāizskat kāds dalībās kandidatūra, kur vēlētos pienoties Eirozonai, mums, būs, mums tiks dots vairāk laika. Eirozonai nevajadzētu. Uh, nevajadzētu uzskatīt, ka Eirozonai vispirms ir jātiek galā ar savām problēmām, pirms tā uzņem savā saimē jaunu valsti. Mums ir jāatbalsta Igaunijas pievienošanās, jo nebūtu pareizi, ka mēs noraidām uh, valsti, kura ir izpildījusi visus priekšnoteikums un ir apņēmības pilna. Lai mēs nodrošinātu uzticību Eirozonai, lai nodrošinātu um, valstu finanšu ilgspējīgu, ilgspējību, es domāju, ka Igaunijas pievienošanās būs milzīgs panākums Eirozonai. 2009. gada beigās Igaunijas budžeta deficīts bija zemākais Eirozonā, bet par, par spīti tam, ka 2009. gadā IKP samazinājās par 15%, eh, Igaunijai pateicoties uzkrājumiem ir izdevies panākt 7% eh, rādītāju, kas attiecas uz parāda attiecību uz 0,7% rādītāju, kas attiecas uz uh, budžeta un IKP rādītāju. Igaunija ir viena no disciplinētākajām valstīm fiskālās politikas jomā, un tā ir gatava īstenot stingru uh, valsts budžeta politiku. Igaunijas kandidatūra ir svarīgs signāls arī kaimiņu valstīm, kas liecina par to, ka pievienošanās Eirozonai ir pozitīvs solis arī pārējām valstīm, kas gatavojas pievienošanās um, procesam. Un jāsaka, ka tagad Igaunijā priekšā būs ne jau viegls uzdevums, jo bezdarba līmenis ir augsts, e, pastāv arī inflācijas risks. Tāpēc valdībai ir jārīkojas modri pārmaiņu periodā. Paldies! Now, uh, welcome, Paldies! Tagad es vēlos veikt komisāru Renkungu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, vispirms es vēlētos pateikties Edvardam Skiklunas kungam par līdzsvaroto ziņojumu par eiro, par eiro ieviešanu Igaunijā. Es vēlos apsveikt arī Igaunijas kolēģus par to, ka viņam ir izdevies sasniegt šo svarīgo punktu. Es priecājos par jūsu milzīgo atbalstu eiro ieviešanai Igaunijā, ņemot vērā to, ka Eiropas parlamenta ekonomikas monetālo lietu komiteja balsoja par to 2. jūnijā. Jā, tik tiešām mums ir jāīsteno eiro ieviešana Igaunijā 2011. gada 1. janvārī. Mēs visi zinām, ka konverģences sasniegumi notiek šobrīd vienā no grūtākajiem posmiem, ar kādiem ir saskārusies eirozona, lai neteikt ar vissarežģītāko uh, laika posmu. Šīs te pozitīvais Igaunijas sasniegums ir spēcīgs un svarīgs signāls, kas parāda, ka Eiropas monetārās zonas uh, ietvars lieliski darbojas, un tas arī norāda uz to, ka konverģences ietvaros dalībvalsts tiek izvērtētas eh, balstoties uz viņu sasniegumiem un pilnībā respektējot vienlīdzīgas attieksmes principu. Igaunijas pozitīvais uh, sasniegums ir arī spēcīgs pozitīvs signāls tirgiem, kā arī dalībvalstīm, kuras pat labāk vēl neatrodas Eirozonā. Es vēlētos uzsvērt, ka Igaunija pievienosies Eirozonai no ļoti eh, spēcīgām pozīcijām. Tā ir eh, viena no, viens no labākajiem fiskālās politikas rādītājiem, un kā jau eh, kolē, Siklons kungs teica, arī budžeta deficīta rādītāji ir labi. Igaunijas parāda rādītājs ir 7,2%, kas, protams, ir mm, milzīgs sasniegums salīdzinot ar vidējiem rādītājiem Eirozonā. Igaunija ir parādījusi arī to, ka tā ir e, spējusi ieviest e, fiksēto maiņas likmi, un tāpēc eiros e, ieviešana pat par sevi noteikti nu, nebūs uh, milzīgs uh, šoks finanšu sistēmai kā tādai, jo šī te integrācija jau pakāpeniski ir notikusi. Protams, ka eiro ieviešana nebūs pēdējais solis un tās nebūs ceļa beigas. Igaunijai pēc eiro ieviešanas būs jāīsteno disciplinēta politika un jāizteno struktūrēta, piesardzīga politika, lai nodrošinātu veiksmīgu darbību visā Eirozonā kopumā. Es apsveicu Igaunijas varas iestāžu vēlmi iesaistīties Eirozonā, darot to ar formālu vēstuli, kurā Igaunija izklāst, ka tā ir gatava īstenot pienācīgu politiku. Papildus ir nepieciešams nostiprināt ekonomisko pārvaldību Eiropā. Komisijas neseno priekšlikumu mērķis ir ievērojami padziļināt ekonomisko pārvaldību Eiropā un paplašināt eirozonu, protams, ņemot vērā dalībvalstu sasniegto. Tas ir labākais veids, kā mēs varētu nodrošināt spēcīgāku un konkurētspējīgāku ekonomisko savienību. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, noslēgumā varu teikt, ka pēc šīs nedēļas konsultācijām Eiropas parlamentā šis jautājums tiks diskutēts Eiropadomē, un ja viss notiks kā cerēts, tad mēs ceram, ka būs pieņemti visi nepieciešamie juridiskie dokumenti līdz 13. jūnijam. Tādējādi Igaunijai būs pietiekam daudz laika, lai sagatavotos pārmaiņām un eiro ieviešanai nākamā gada 1. janvārī. Tātad vēlreiz liels paldies jums par atbalstu šiem priekšlikumam un man vissirsnīgākie apsveikumi Igaunijas tautai. Paldies, komisārkungs, un tagad runātāja politisko grupu vārdā vispirms EPP grupas vārdā Mīčā kungam vārds uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, un es vēlētos pateikties referentām par lieliski sagatavoto ziņojumu. Es pilnībā varu atbalstīt viņa komentārus arī tajā, arī tās bažas, ko viņš pieminēja. Tas, ka mēs varam atļaut Igaunijai pievienoties eiro ir pateicoties Igaunijas tautas um, centieniem, arī valdības un parlamenta centieniem. Viņi ir gājuši uz priekšu, kur pretī pār, mēs citi esam sūkstījušies par notiekošo. Bet lūk, šī nelielā valsts, kas parāda ceļu citiem, tā ir kā bāgts visiem, ne tikai šajā reģionā, bet visai Eiropai kopumā, kas palīdz mums palielināt uzticību šajos grūtajos laikos. Un es vēlētos atgādināt, ka pirmo desmit gadu laikā pēc eiro ieviešanas 16 miljonu darba vietu tika radīti Eiropā. Daudz vairāk darba vietu tika radīts ASV, Tāpēc mums ir jācenšas atbalstīt šo svarīgo projektu, šo svarīgo iniciatīvu, un es apsveicu Igauniju, un es domāju, ka viņi noteikti rīkojas pareizi, jo no savas pieredzes, no savas nelielās valsts pieredzes noteikti var to teikt. Jo padomājiet, kur gan mēs mazās valsts būtu nonākušas, ja mums nebūtu Eiropas centrālās bankas, un ja mums nebūtu komisijas, un ja mums nebūtu nebūtu Eirozonas atbalsta šajos grūtajos laikos, mēs noteikti būtu zuduši. Divi jautājumi ir jāpiemina. Ir šis te jautājums par cikliem, un otrs jautājums ir par aktīvu inflāciju. Par to esmu runājis ar Eiropas centrālās bankas prezidentu divus gadus pirms eh, tik vispār runāts par to, Mēs jau runājam par to, ka Eiropas centrālajai bankai un komisijai ir jādomā par to, ka um, mēs varētu samazināt šo aktīvu inflāciju. Paldies priekšsēdētāji un paldies referentam. Es domāju, ka man būs jārīkojas strikti, jo mums vēl ļoti daudz darba šovakar jāpaveic, un tagad vārds Darkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Trešdien mēs balsosim par ziņojumu par eiro ieviešanu Igaunijā. Bet mums vēl būs jāgaida gandrīz mēnesis, lai padomu pieņemtu savu lēmumu. Eiro ieviešana Igaunijā ir milzīgs solis uz priekšu integrācijas procesā. Tās ir tikai dabiskas sekas piesardzīgai budžeta politikai, kur Igaunija ir īstenojis gadojam ilgi. Jau sākotnējā krīzes periodā mēs sapratām, ka šīs krīzes galvenais izaicinājums ir panākt pilnīgi jaunu pieeju, pilnīgi jaunu domāšanu tam, kā mēs īstenojam savu politiku. Šāda jauna pieeja noveda pie budžeta līdzekļu samazināšanas 2008. gadā un 2009. gadā. Igaunijas pievienošanās eiro liecina par to, ka mūsu centieni nav bijuši veltīgi. Mēs balstamies uz ticamiem statistikas datiem un standartiem. Es esmu pārliecināts, ka Igaunija turpinās savu uh, piesardzīgo fiskālo politiku arī nākotnē. Mēs esam sapratuši, ka mazai atvērtai ekonomikai nav citu alternatīvu. Eiro ieviešana Igaunijā ir pozitīvs signāls arī pārējai Eiropai. Mūsu ticība Eiropai ir kā gaisma tuneļa galā pašreizējā grūtajā ekonomiskajā situācijā. Es uzskatu, ka Uzņemot Igauniju Eirozonā, jūs iegūsiet valsti, kas saprot noteikums un kas nostiprinās monetāro savienību un eiro. Es vēlētos pateikties kolēģiem, jo īpaši referentam Sikluns kungam un ēnu referentiem par lielisko sadarbību. Es varu apliecināt, ka Igauni ir gatava pievienoties Eirozonai. Paldies! Paldies, un tagad atgrupas vārdā Klīns kungam vārds uz divām minūtēm. Priekšsēdājs kundze, es arī tiešām esmu iepriecināts par šo faktu, ka es Igaunija kļūst par 17. Eirozonas dalību valsti. Mans kolēģis no Baltijas valsts jau pierādīja to, ka tiešām, ka viņi ir viena no retajām valstīm, kas spēj iesinot masteristas kriterijus un piedām ar izcilību. Atcaucos uz Eiropas, Eiropas centrālo banku un um, Eiropas komisiju un statistiku ir skaidri norādījuši uz visiem stingrām prasībām un nav pieļaušana kāds atkāps. Un tas ir nozīmīgs apsveikums. Eiropas centrālā banka desmit gadu kopš tā ir izveidota, šobrīd nonāk tiešām nopietno pārbaudījumu priekšā. Un tas tiešām prasa milzīgu spēku un milzīgu ticību, un Igaunija to ir pierādījusi, un tiešām ir iznos visos pievienošanās kriterijus. Un es uzskatu, ka tas ir arī tiešām pamatoti redzēt, ka Eiropas Savienība, atsaucoties arī pievienošanos Eiropas Savienības uh, um, līgumam, uh, arī reizē apņēmās pienoties Eirozonai. Un lūk, viņi ir solījuši šo savu turē, turēju savu solījumu, un ar, līdz ar to ir apsveicam viņas kopējais ieguldījums kopējā Eiropas idejā. Un vēl gribu norādīt, ka šis jautājums nav jāapspriež referendumā, jo mēs zinām gan, ka daļa jautājumu, protams, daudziem iedzīvotājiem tas varētu radīt nopietnas bāžas, jo viņi arvien baidās, par to, ka eiro ieviešana varētu nodro, nodro, novest pie cenu sadārdzināšanās, kā piemēram tas ir piedzīvots Vācijā, kur eiro pat ir dabūjis iesauku eiro toiro, dārgais eiro. Un es domāju, ka šī, protams, bažas īsti nav pamatots. Bet, ja mēs redzam, kāds ir problēmas kopējā eirozonā, mēs redzam, ka arī mēs veidojam šo glābšanas plānu eirozonai, kāds būs ietekme uz tālākajiem valstu budžetiem. Lūk, šie jautājumi ir neatbildēti, un komisija vajadzētu arī tos atbildēt. Es novēlu nu vislabu izdošanos Igaunijā šajā solī, un arī jums kopumā izdošanos apkarot inflāciju un kopīgo ceļu tālākajot. Paldies! Tālāk, ECR grupas vada Simbērna kundze lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlos pateikties referentkungam par ļoti visaptverošu un skaidro ziņojumu. Es tiešām atbalstu viņa secinājumus ekonomisko satricinājumu brīdī, piedzīvojot finanšu krīzi jau 2008. un 2009. gadā, tas tiešām ir tagad paraugs, kā Igaunijas valdība ir izcinājusi ekonomikas un finanšu jautājumus, lai viņi tiešām būtu gatavi pievienoties Eiropas zonai. Spēja saglabāt uh, fiskālo disciplīnu par spīti lielām bezdarbam ir tiešām pelnījusi atzinību. Un mēs redzam, arī apsveicam ir viņu vēlēšanās pievienoties Eirozonai šajos ļoti sarežģītajos laikos. Un es tiešām vēlu jūs labu izdošanos arī Igaunijas iedzīvotājiem. Bronzi kungs tālāk. Pie politiskās grupām nepiedarošs deputāts. Paldies, priekšsādātāji! Daudzi saka, ka jāapsveic Igaunija. Es īstenībā Igauniem es saku līdzjūtību. Jo īstenībā valsts um, Uh, valūtai būtu jāatspoguļo pieprasījums pēc valsts uh, eksporta un importa kustībām, un valūtas kopīgām uh, svārstībām ir jāatspoguļo šīs valūtas pieprasījums. Mēs nedrīkstam vienkārši norādīt, ka um, ekonomikas problēmu risināšanu jūs darat ar naudas maiņu. Apvienotā karalistē mēs esam bijuši arī pievienojušies iepriekšējiem Eiropas priekštecim, kas bija kopējais valūtas maiņas kurs. Un tas mūs novērt pie recesijas, un mēs no tās izrāvamies tikai tad, kad mēs attiecamies no kopējā valūtas maiņas kursa. Situācija Igaunijā, kur viņi šobrīd grib aizvietot ar šos uh, uh, tekošā konta deficītu, ar tekošā konta uzkrājumiem, tas, protams, ir kā labas ziņas, bet jums arī jāredz arī bāžas un apdraudējums. Varētu gadīties tā, ka Eiropas centrālā banka noteiks eh, eiro un igauņu kronas kursa maiņu pārāk augstā līmenī. Un, ja jūs skatāties, kāda būs attiecības starp importu un eksportu, savukārt tad jūs piedzīvosiet recesiju jūsu uh, tekošā konta deficītu. Igaunija zaudēs savus un, suverenitāti monetāro jeb, un, un fiskālo jautājumu lietās. Un tas tiešām ir kāda ironija valstī, kura pirms 19 gadiem izrāvās no padomu varas četnām. Paldies, Kariņkungs, tālāk lūdzu. Divas minūtes. Godējumā priekšsēdētāji. Futbolā kā fani mēs sagaidām likumsakarību. Mēs sagaidām, ka komanda ar vislabāko disciplīnu un vislielāko pašatdevu uzvarēs pasaules kausā šāda likumsakarība ir jāievēro arī eirozonas paplašināšanas gadījumā ir jāapbalvo budžeta disciplīna un reformu veikšana un uzņemšana eirozonā. pasaules ekonomikas augšupejas posmā no. five līdz. eight gadam vairums eiropas valstis izdeva krietni vairāk naudas nekā tās varēja atļauties. viņas dzīvoja pāri saviem līdzekļiem. viņas sagatavoja augsni faktiski šodienas eiro krīzei par šo laiku kamēr citi naudu izdeva mūsu draugi igaunijā bija nedaudz prātīgāki viņi veidoja budžeta uzkrājumus un pateicoties šiem uzkrājumiem un viņu budžeta disciplīnai smagā ekonomikas lejupeja kas viņiem bija vērojama arī devītajā gadā nenoveda igauniju līdz bankrotam. tā vietā ievērojot stingru disciplīnu igaunija atbilst visiem maastrichtas kritērijiem un viņas būtu jāuzņem eirozonā. eiro ieviešana igaunijā būs laba vēsts trijos dažādos veidos. pirmkārt tas ir ļoti svarīgs un spēcīgs signāls starptautiski ka par spīti visām grūtībām eirozona turpina paplašināties. otrkārt tas ir pozitīvs signāls visām baltijas valstīm un baltijas reģionam ka baltijas valstis un reģions ir stabils un spēj veikt pragmatisku politiku un treškārt tas ir ļoti svarīgs signāls latvijai un citām euro kandidātu valstīm ka ievērojot maastrichtas kritērijus tas tiks vainagots apbalvots ar uzņemšanu eirozonā. šodien eiropā dalībvalstīm ir jāsaved savi budžeti kārtībā lai iedzīvotāji un finanšu tirgi atkal uzticētos eirozonai manuprāt igaunijas uzņemšana eirozonā darbosies kā ļoti labs piemērs citu valstu valdībām un sabiedrībām ka budžetdisciplīna ir iespējama pat ļoti grūtos apstākļos. paldies par uzmanību! Uh, now, paldies, tālāk, Kutaš kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji. Ekonomikas krīzes sākumā apvienotā, uh, piedodiet, Eiropas Savienībā kopumā mēs redzējām, kas notiek ar Baltijas tīģeri. Baltijas tīģeris, diemžēl, piedzīvo grūtas dienas pēc ekonomiskās izaugsmas, bet Eiropā tomēr Igaunija ir izrāvusies un pierādījusi, ir gatava pievienoties Eiropas zonai ļoti īsā laika periodā. Ļoti sarežģītā laikā, un tiešām šobrīd ir apsveicami, ka Igaunija ir gatava spēt šo izšķirīgo soli. Un viņi tiešām arī ir izraujušies no krīzes. Baltijas valstis līdz šim ir baudījušas savas priekšrocības, proti, ka viņiem bija zemes parāds. Un viņi līdz ar to varēja gaidīt svarīgi sarežģītos brīžos šo palīdzību no ārvalstīm. Igaunijas parāds ir tikai 7,2%, kas ir vispār nesalīdzam ar vidējo rādītāju eirozonām. Mums visiem jāgūst zinām secinām no Igaunijas piemēra un jāsako viņu apdomīgai politikai tajā pat laikā mēs varam nedrīkstam arī sociālo dimensiju. Šobrīd mēs piedzīvojam nopietnus riskus. Cenas var pieaugt, un es ceru, ka Igaunijas iestādēm izdosies nodrošināt šādu saprātīgu fiskālo politiku, kas neļaus pilnībā sakraut sociālo dimensiju Igaunijā. Un viņiem izdosies arī ierobežot inflāciju. Un visbeidzot, Es uzskatu, ka tas ir zināms simbolisks solis akts, kas arī pierāda, kā austrumvalstis, kas varbūt nebija tik aktīvas arī šajās krīzes situācijā, tagad runā tālāk par Eirozonas pieplašināšanu, tagad gatavs to darīt. Paldies! Tālāk Šmitkungs. Paldies, priekšsādātāji! Paldies! Es no viss sirds apsveicu Igauniju. Mēs Eiropā saskaramies ar daudzām un dažādām problēmām. Un Šajos laikos mums ir nepieciešama palīdzība. Mums ir nepieciešama to palīdzību, kuri tic Eiropai un Eiropas idejai. Pretēji tiem, kuri gluži vienkārši bailīgi dreb un trīc un gaida, kad šie laiki pāries. Kā piemēram, manā valstī. Un Es domāju, ka Eiropas tēvi, dibinātāji būtu rīkojušies tieši tāpat, kā mēs šodien. Priekšsēdētāji, krīzes laikos Eiropas Savienībai ir jāvirzās uz priekšu, un mēs esam spēcīgāki tad, ja mēs rīkojamies kopīgiem spēkiem. Eiropa ir vienota Eiropa, tāpēc vēlreiz saku bravo, bravo Igaunijai. The, uh, Tālāk brīvais mikrofons. Un vispirms vecais kūkundzē vārds. Lūdzu. Paldies priekšsādātājiem apsveicu Igauniju par viņu nopietniem centieniem, lai viņi tiešām ievērotu un to arī viņi izdarīšos konverģences kriterijus un apsveicu viņus ar tiešām ļoti saprātīgo politiku. Igaunija kļūst par 17. eirozonas valsti. Ļoti sarežģītā laikā Eiropas ekonomikai, Eiropas finanšu tirgiem mēs redzam, ka tomēr atsevišķas dalībvalstis tagad sagluž pretējo. Uh, ka viņas varbūt pametīs Eirozonu, bet Igaunija lūk saka, nē, mēs būsim daļa no Eirozonas. Tas ir spēcīgs signāls, kas arī parāda to, ka Eirozonai pienāca laiks paplašināties uz austrumiem. Mēs skatāmies arī, kāds ir arī ziņojums par atsevišķām citām dalībvalstīm. Uh, Rumānijā, piemēram, un citām valstīm mēs redzam, ka viņas nekādā ziņā neatbilst iestājā Eirozonā. Es gribu norādīt, ka katrā dalībvalstīm tomēr vajadzētu censties un ieviest eiro iespējami drīz. Paldies! Palčīts kungs tālāk lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies. Paldies eh, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Arī es gribētu savā vārdā sveikt um, Igaunijas valsti un Igaunijas tautu citu. Lietuva bija tai pašā ceļā pirms dažiem gadiem, bet dažu procenta simtdaļu problēma neļāva ieviest Lietuvā eiro. Mēs esam atšķirīgi. Mēs esam pieņēmuši atšķirīgus lēmumus izšķirošos brīžos. Igaunijai bija atšķirīga pieeja. Viņa pieņēma mazāk populistisku lēmumu un īstenoja piesardzīgu politiku ekonomikas un fiskālajā jomā, mēs, Baltijas valstis, pārējās Baltijas valstis, ceram, ka pēc dažiem gadiem varēsim nonākt pie tādiem pašiem pozitīviem rezultātiem. Jebkurā gadījumā sveicam, sveicam bijušo parlamenta deputātu finanšu ministru, kas lielā mērā ir veicinājis šo panākumu. Es no visas sirds sveicu Igaunijas valdību, kas saprātīgā veidā īstenoja savu politiku Eiropas Savienībā. Paldies! Madam President, Madam President, the... Watson kungs, paldies priekšsēdētāji Brons kungs. Iepriekš debatēs norādīja, ka, nu jā, viņš tikai izfļāva savu uh, sakāmo un tālāk atstājas uh, zāli, un tas tikai parāda viņa partijas interesi par šo nopietnu jautājumu. Igaunijas iestāšanās Eirozonā norāda, ka tas ir īstenībā balsojums par uzticību Igaunijai un reiz arī balsojums par uzticību Eiro Igaunijā ir, eh, piedod, eiro ir ieguvis nopietni, nonāca nopietnā kritikas eh, situācija, īpaši anglosakšu presē. Bet ir realitāte ir tāda, ka bez eiro un bez valstu budžeta disciplīnas, kā piemēram Igaunijā, visi mēs būtu pilnīgi pestīgā situācijā. Paldies! Savērkums tālāk. Paldies, priekšsādātāji, um, komisārkungs es nespēšu sev piedot, ja es tagad neizmantošu iespēju un neapsveiktu Igaunijas kolēģis. Apsveic! Igaunija ir tiešām valsts, kas ir panākusi labākos rādītājus daudzās jomās iepriekšējā gadu laikā. Viņi ir iznojuši fiskālās reformas, viņi ir liberalizējuši ekonomiku jau 90. gados, un viņi to īstenoja tādā veidā, kas ir par paraugu arī citām valstīm, un cits netiek viņam līdzi. No nu, katrā ziņā Igaunija būs nopietnas partneris Eirozonas valstīm. Viņi būs ļoti saprātīgi un viņi uzrādīs daudz labāks rezultāts nekā līdzinējās valstis. Un viņi nodrošinās savu ieguldījumu kopējā, mūsu kopējās valūtas stabilitātēm. Nu ko, esam izsmēluši brīvo mikrofonu un tā vārds komisāram Rēnam. Lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies jums, godātie deputāti, par jūsu atbalstu. Vēlos izmantot šo iespēju arī nedaudz jums pastāstīt par šo uh, šā ļoti uh, straujo laiku grafiku, kāpēc parlament, kas parlamentam atvēl maz laiku šī nozīmīgā lēmuma apspriešanai. Tad, kad komisija apsvēra iespējamos prognozes un iespējamos datums, ka viņi nāk lajā ar paziņojumiem un ņemot vērā arī uh, oficiālos datus, ko tad apkopo Eirostats. Un lūk, lai dotu vairāk laika Eiropas parlamentam, Eirostats piekrita solim, ka fiskālo datu um, um, pārbaude vēl būs procesā. Uh, un eh, tomēr jānāsklāj zināmiem paziņojumiem. Bet jo mēs negribam vienkārši nākt galā kaut kādiem paziņojumiem, mēs gribam piedāvāt jums kvalitatīvus paziņojumus. Un mēs tomēr norādījām, ka nav iespējams paplašināt šo apspriešanas laiku, mm, ne, no tādot jau uz robežas eh, šos iespējamos kompromisus starp dalībvalstīm, eh, lai, piemēram, vienotos par a, patēriņu budžeta jautājumos. A, kas ir būtisks um, kopējās ekonomikas un monetārās savienības jautājums. Jūs labi zināt, ka mēs visi komisijā balstamies uz tādiem aktuāliem datiem par 16 gadījumiem, kad tiek patērēti valsts līdzekļi. Un uh, tie ir 12 pat plus 4 gadījumi uh, Eiropas Sanības valstu starpām. Tā kā mēs redzam, tā, tas aktuāls jautājums, kas skar visas Eiropas šīs 12 plus 4 valstis. Un šobrīd tas šobrīd bremzē Eiropas komisijas darbu. Jebkurā gadījumā, paldies jums par ļoti pragmatisko pieeju. Un esmu ticies arī ar ekon komitejas locekļiem 13. aprīlī. Jau pirms lēmuma paziņošanas mums ir izcinājumi dialogu par uh, konverģences kriteriju ievērošanu Igaunijām. Es vēlos arī uzsvērt, ka komisijā mēs esam gatavi sniegt informāciju parlamentam par fiskālo situāciju un ekonomisko situāciju Igaunijā. Ar, protams, ar vienu spēkā, ka Igaunijai pašai ļoti stingri jāraugās, lai viņas valsts tēriņi, valsts finanses un ekonomika tiktu ar visu laiku stingri uzraucīta. Uh, Un visbeidzot, gribu norādīt, ka es reķinos ar Igauniju kā sabiedrītājiem, sabiedrotājiem, kas ievēro fiskālo disciplīnu un arī zinā, zināmu spiedienu uz citām valstīm Eirozonas valstu grupā. Mums vajag Igauniju kā jaunu pienācēju, kas arī izdara savu spiedienu, lai nodrošinātu ilgspējīgas finanses, valstu finanses un redz, līdz ar to arī ilgspējīgu ekonomikas attīstību un darba vietu rašanos Eiropā. Un visbeidzot, priekšsādātāji, Manuprāt, Bronskungs bija tas, kurš runāja par Igauniju, kas zaudē savu suverenitāti, savu brīvību. Gribētu norādīt Bronskungam, ka iespējams, ka tas drīzāk atspoguļo uh, mana vectēva uzskatus, kad viņš nobalsoja par Somijas iestāšanos Eiropas Savienībā pirms kādiem 15 gadiem. Viņš norādīja, ka es daudzus gadus uh, pavadīju uz fronts līnijām, uh, skatoties uz austrumiem, bet pēc tam vienmēr skatījos uz rietumiem. Paldies! Thank you, Paldies jums, komisār kungs! Un tagad visbeidzot noslēguma vārdi mūsu referentam. Lūdzu. Madam Chairman, Priekšsēdētājs kundze, paldies. Paldies jums, komisār Rēnkungs, par jūsu paskaidrojumiem. Es saprotu, ka šis laika grafiks tā ir nolikts. Manas pašas bija par to, ka parlamentu lomu komisija gribētu kaut kādā veidā atkal padarīt maznozīmīgu, bet es redzu, ka tāds nebija nolūks. Galā vārdos gribu norādīt un um, pateikties ēnu referentiem par viņa konsultācijām un viediem vārdiem, ko es esmu atspoguļos arī ziņojumā. Paldies arī Ivaram Padarakungam, kurš ir bijušais Igaunijas finanšu ministrs, un tāpat arī tagad eh, Igaunijas finanšu eh, ministram par ārkārtīgi eh, godprātīgām un atklātām atbildēm, ko viņš katru reizi man sniedz, kad es ar viņu sazinājos un vajadzēja meklēt viņa palīdzību. Es eh, gribu uzsvērt, ka Igaunija pierādījusi, ka visi kritiķi ir bijuši maldījušies, un es aicinu viņus turpināt un pierādīt to, ka viņu veiksmes stāsts ir arī turp, ar turpinājumu jau kā Eirozonas valstī. Un tieši tāpēc es nododu jūsu tālākam balsojumam un ar ieteikumu šo savu ziņojumu, un es ceru, ka trešdien balsojumā Eiropas balsums ar pārliecinošu vairākumu dos arī savu apstiprinājumu Igaunijai un nodrošinot reiz arī signālu, ka Eirozona ar vienu ir dzīva. Paldies! Paldies! Esam izsmēluši šo jautājumu un balsojums notiks trešdien. Tālāk nākamais darbkārtības jautājums. Viens minūtes runas saskaņā ar 150. reglamentu punktu. Pirmajam vārdu dodu